līdz ar to viņu apstiprinājuši šajā matā. Un parlamenta deputāta vairākums ir šādu rakstsveidu paziņojumu pas, parakstījis. Numur 32 2012 par Eiropas gadu uh, darba un ģimenes savienojumībai. To ir iniciatīvu startējuši Marian Hārkina, Elizabete Morāna Šatie, Anģelīli un Steinruka parakstītāju vārdā. Tā tiks publicēta sēdes protokolā. Paziņojums tātad tiks publicēts. Budžeta komiteja ir um, pieņēmusi uh, teksta labojumu.